Nepieciešams atteikties no taupības pasākumiem, kas ir uh, iegrūduši Rumāniju tādā nabadzībā. Ir nepieciešams radīt darba vietas un attīstību. Paldies! Köszönöm szépen! Áttérünk a következő napirendi pontra. Sven Gīgold jelen. Paldies! Nu labi, tagad mēs ķeramies pie nākošā darba kārtības jautājuma. Un tātad mēs uzklausīsim īstu paziņojumu par Igor Koncertas sagatavo, Svena Gīgola kungs sagatavoto ziņojumu par Eiropas kooperatīvas sabiedrības statūtiem. Kolēģi, šogad mēs atzīmējam kooperatīvu gadu, tātad šīs kooperatīvas, kuras arī sludinājas kā no gads, un mēs norādām skaidri uz šo solidaritātes iespēju un to piedāvājumu Eiropas Savienībai 160 miljoni uzņēmumu šo, šobrīd darbojas kā kooperatīvi. 120 miljoni no tiem tātad piedalās eh, personu un 5,2 miljoni papildus darbinieku. Tas nozīmē, ka reģionālajā līmenī tas ļoti aktīvi darbojas un tas arī finanšu krīze ir arī lielu tādu izturību. Un ir nodrošinājis, ka arī lielā mērā uh, Tas dod savu ieguldījumu augstu mērķu Eiropas ekonomikā un sociālās uh, kohēzijas un klimata pārmaiņu politikā arī ir nodrošinājis. Tieši tāpēc Eiropas Savienībā mums ir jāņem ļoti nopietni uh, šīs priekšlikums. Un tāpēc atbalsts, ko varam sniegt kooperatīviem, ir īpaši jāuzsver. Šajā ziņojumā uh, Mēs ļoti labi sadarbojamies ar visiem ēnu referentiem, vēlos visiem pateikties. Es vēl redzu, ka arī vēl vēlējā vakarstundā šeit ir Reikners kundze, un tāpat arī īpaši sveicu un uzsveru, ka mēs lielu jautājumu veltījām, uzmanību veltījām jautājumā par to, kā mēs varam mainīt šo situāciju, lai nodrošinātu spēcīgāku attīstību. Jo jāatzīst, ka diemžēl, lai arī ir šī lielā atzīšana, Un atzinību, ko mēs piedāvājam tieši kooperatīviem sākotnēji, ka diemžēl tas nav devis vajadzīgos rezultāts. Par spīti ļoti sarežģītai procedūrai tikai 70 Eiropas mēro kooperatīvi ir izveidoti, un tikai 130 darbinieku tu darbojas. Un tas nozīmē, ka pārāk sarežģīti ir šie Eiropas kooperatīvu statūti, ir pārāk sarežģīti daudzi noteikumi, starptautiskā pārobežu sadarbībai, un tas tad neataisno sevi. Tieši tāpēc mēs vēlētos, lai mēs pārstrādājam šos statūtus. Un pirmkārt mēs norādītu, ka ir jāmaina šī likuma kārtība, bet nevaram mainīt pašus standartus. Īpaši standarti, kas ir jāievēro darbņēmējiem, darbdevējiem. Tāpēc mūsu nodarbinātības un sociālietu komiteja izrādījusi neapmierinātību. Mēs esam uzskatījuši, ka ir lietas tomēr jāskat plašāk un ir jārunā arī par sociālo un solidaritāti. Tāpēc norādām, ka papildus šī kompetences sadalījums, lai gan parlaments to norādījis vairākas reizes, komisija visu laiku ir tāds sadrumstalota tātad kompetence. Uh, Un ir jāatzīst, ka par šiem jautājumiem nodarbojas ļoti nedaudzi e, komisijas e, darbinieki, un tātad šīs kompetences ir ļoti sadrumstalotas par dažādiem ģenerāla direktorātiem. Mums jānodrošina ciešā koordinācija, lai mēs nodrošinātu tādu procesu, kas no kā rezultātā visapkopot vislabāko praksi no dalībvalstīm, mēs tad varam arī veicināt šo sociāli solidāro ekonomiku. Turklāt mēs arī ierosinām, lai komisija savā 2004. gada paziņojumā par kooperatīvu atbalstu arī šīs 12 precīzās darbības, kas tika uzskaitīts, lai arī tiešām tiktu īstenots. Tikai trīs no tām līdz šim ir īstenots. Bet, piemēram, līdz šim arvien trūkst šāds visaptrošas izglītības programmas, tāpat arī kooperatīvu īpatnību atzīšana. Mēs tiešām vēlētos, lai arī sociālā ekonomika saprast arī tieši valsts iepirkuma ziņā, valsts atbalsta ziņā un finanšu regulējuma ziņā tiktu īpaši izcelt. Tās ir tās jomas, kas finanšu krīzē, protams, ir bijuši ļoti liederīgs, un mēs vēlētos norādīt arī, kad vēlāk pēc krīzes tie varēs ļoti aktīvi darboties. Tad aicinājums komisijai, lai viņi domā plašāk par šiem iekšējiem noteikumiem, iekšējā tirgu. Aicinu jūs atbalstīt, jo jūs visos veidos sociāli solidāru ekonomiku. Paldies! Paldies! Tagad pieci kolēģi ir pieteikušies, un tagad pirmais Nikolāša kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Kolēģi, komisāri! Šādu kooperatīvu uh, izveidošana un darbinieku iesaistīšana ir ārkārtīgi svarīgas lietas Eiropas ekonomikai, jo kooperatīva aizstāv ne tikai biedru intereses, bet arī uzlabo reģionālo infrastruktūru. Tie ir ārkārtīgi svarīgi, tīpaši runājot par sociālām inovācijām un apgāžu nodrošināšanu lauku reģionos. To pierāda vairāk kā 160 tūkstošu lielais kooperatīvu skaits, kas nodrošina darba vairāk kā 4,5 miljoniem pilsoņu. Un žēl, ka tikai 17 šādas uh, sabiedrības ir izveidotas un tiek finans, uh, ir izveidotas. Un ceru, ka situācija uzlabosies. Laiks man gan ir beidzies. Paldies. Ančils kundze lūdzu nākošā dată de criză economică și financiară cu care se confruntă Europa, există totuși. Paldies, priekšsēdētāji! Ekonomiskā krīze un finanšu krīze uh, pastāv Eiropā. Bet uh, ir uh, runa par uh, kooperatīviem, kuri varbūt nav tik spēcīgi uh, cietuši, un tos ir mazāk uh, ietekmējusi banku krīze un darbinieku atlaišana. Uh, Uh, un kas ir svarīgi, uh, šie uzņēmumi nepārvietojas uz izdevīgākām zonām. Uh, kooperatīva piedāvā augstu kvalificētas darba vietas un tāpat arī darba ļoti daudzām sievietēm. Es uzskatu, ka dalībvalstīm ir jāsniedz liels atbalsts šāda veida iniciatīvām pat, ja pastāv valsts, kurās kooperatīva koncepcija ir diskreditēta gluži vēsturisku iemeslu dēļ. Jāatbalsta tas, lai varētu izvairīties no uzņēmumu pārvietošanas uz citām valstīm, ir nepieciešamas atbilstošas informācijas kampaņas par to, kāds ir kooperatīva devums uh, sociāli, ekonomiskajā jomā un ilgspējībā. Köszönöm, elnök úr, örömmel üdvözlöm Gigolt kollega saját kezdeménye. Paldies, priekšsēdētāji. Es apsveicu šo sagatavoto ziņojumu apsveic kolēģi Gigoldu par Eiropas kooperatīvu sabiedrības statūtiem un īpaši par darba ņēmēju iesaistīšanu. Šis papildinājums man pat ļoti svarīgs. Īpaši ņemot vērā arī manu valsti, Rumāniju un tāpat arī citas dalībvalstis, mums šo um, kooperatīvu statūtī komunisma laikā bija ļoti jau tādi kompromitēti. 2010. gada oktobra komisijas paziņojumā tur arī nekas precīzāk netiek gan paskaidrots. Tad mēs varam arī lietas pārspīlēt. Tad mēs runājam par to, ka mēs nodrošinām šādu Eiropas mērogu sadarbību. Žēl tikai, ka šis paliek kā pašinicības ziņojums. Paldies! Tālāk vārds Jem Viedolavas kundzei lūdzu. V Eiropā eksistē 160 tisíc družstī. Eiropā ir 160 eh, tūkstoši kooperatīvu, kas nodarbina vairāk kā 4,5 miljonus cilvēku. Šeit jau nav runa tikai par eh, cilvēkiem, kas ir izveidojuši šos kooperatīvus, bet arī par sociālo atbildību. Jo ir šāda atbildība gan sabiedrības priekšā, gan darbinieku priekšā, gan citu pušu priekšā. Un uh, Ja mēs runājam par korporatīvu darbinieku tiesībām, tās ir ārkārtīgi arī nozīmīgas, un mēs pašlaik apspriežam tādu kopēju rīku Eiropas līmenī šajā sakarā. Kooperatīvi ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas ekonomikas sociālajā modelī, un šis dokuments īpaši fokusējās uz darbinieku vajadzībām šādos kooperatīvos, bet būtu ārkārtīgi labi arī ja komisija nodrošinātu to, ka būtu vieg, ka vieglāk šie te darbinieki varētu kļūt par līdz īpašniekiem. Un tad šāda kooperatīva kļūtu par ikdienu visās dalību valstīs. Tagad Evelīnai Regnerē vārds. Paldies priekšsēdētāji. Uzreiz sākumā vēlos pateikties Rīki Goldkungam Nu, viņš arī ļoti aktīvi iekļāva arī ēnu referents. Turklāt ļoti tādā mērā, ka mēs patiešām kopīgi veidojam šo saturu. Viņš arī norādīja, ka ir tikai 17 Eiropas kooperatīvi 2012. gadā, kas ir izsludināts par kooperatīvu gadu. Tas, protams, ir neapminošs rādītājs, ļoti mazs. Nu, lūk, mēs redzam, ka ideja par Eiropas kooperatīviem īsti nav nostrādājusi. Kādēļ? Nu, tur jānorāda vairākas lietas. Ir jāprecizē, vai pārāk varbūt sarežģīt noteikumu, vai arī nav vispār šādas vajadzības pēc šādiem Eiropas kooperatīviem, pārobežu kooperatīviem. Šajā ziņā mēs mēģinām atrisināt šo jautājumu, domājot, protams, par sociālās ekonomikas jautājumiem, tiešām to virzīt, pamēģināt to tiešām arī reanimēt un ļaut, lai tas tiešām darbojas. Es zinu, man tikai ir minūte, tūlīt jau arī tā beidzas. Es vēlos uzsvērt, cik ārkārtīgi nozīmīgi ir tiešām, lai arī darbiniekiem būtu līdz lemšanas tiesības. Un par to nākotnē vajadzētu aktīvāk domāt. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisārei Vasiljo Lūdzu. Paldies! Eh, eh, komisija pozitīvi vērtē parlamenta iniciatīvu šajā jautājumā un eh, arī vispārīgākā nozīmē, izvērtējot sociāla-ekonomiskos faktors. 2012. gads ir starptautiskais kooperatīva gads, un tāpēc šis uzsvars kļūst vēl jau svarīgāks. Ziņojums nodrošina tādu ļoti saulaicīgu devumu tiesību aktu pārskatīšanā attiecībā uz Eiropas kooperatīvos sabiedrības statūtiem. Bez tam šis ziņojums var palielināt šī jautājuma aktualitāti un uh, stiprināt uh, uh kooperatīvu lomu Eiropas mērķu sasniegšanai 2020. gada stratēģijas ietvaros. Kooperatīva loma ir bijusi atstāta novārtā līdz uh, tam brīdim, kad pasauli sāk saskarties ar ekonomisko krīzi, kad interese kooperatīvu kapacitātē nodrošināt izaugsmi, darba vietas un sociālo labklājību, kad šī interese atkal palielinājās. Tā ir, ka kooperatīvi, kas ir palikuši uzticību kooperatīvu principiem, kopumā ir bijuši lab, labāk spējīgi turēties pretī ekonomiskās un finanšu krīzes uh, sekām. Uh, Uh, ziņojums uh, turpina debatas, ko uzsāka komisija par uh, uzņēmumu statūtu nākotni. Un komisija oktobrī pagājušā gadā arī pieņēma attiecīgu iniciatīvu. Komisija grib īpaši atzīmēt, ka a, parlamenta priekšlikums stiprina Uh, kooperatīvus un arī to uzmanību, ko nepieciešams pievērst dzimumu vienlīdzības jautājumiem. Komisija grib pateikties referentam Gigaldu kungam, nodarbinātības uh, komitejā, tāpat arī uh, kolēģiem juridisko jautājumu un sieviešu tiesību komitejā. Komisija ir novērojusi, kāds arī ir norādīts ziņojumā, ka ir zināms intereses trūkums par Eiropas eh, kooperatīvu regulas radīto instrumentu. Tikai 24 Eiropas kooperatīvi tika izveidoti pēc 2006. gada, kad stājās spēkā minētā regula. 23. februārī 2012. gadā komisija eh, pieņēma ziņojumu par šīs regulas īstenošanu un nosūtīja to Eiropas eh, parlamentam, padomei un citām iestādēm tekstā atspoguļojas tas, ka šī instrumenta sarežģītība ir viens no galvenajiem šķēršļiem Eiropas kooperatīvu regulas veiksmīgai īstenošanai. Tāpēc komisija plāno rīkot divas ļoti plašas konferences, lai konsultētos ar iesaistītajām pusēm par to, kā un vai būtu iespējams vienkāršot Eiropas kooperatīvās sabiedrības statūtus. Viena konferences notiks aprīlī Briselē, kur līdzdarbosies uh, Dajāni, Tajāni un Barņiekunga, un otra konferences notiks Kiprā tās prezidentūras laikā septembrī. Komisija atgriezīsies atkal pie parlamenta pēc tam, kad tiks izskatīts šis jautājums par regulas pārskatīšanu un pēc tam, kad tiks noslēgts konsultācijas ar iesaistītajām pusēm šajā jautājumā manas minētajās divajās, liel, divās lielajās konferencēs analīze un priekšlikumi, kas ir iekļauti eh, šajā ziņojumā, tiks ņemti vērā izvērtēšanā un konsultāciju procesā par šī tiesību akta vienkāršošanu par kooperatīvu statūtiem. Eh, ziņojums būs arī labs elements komisijas eh, turpmākajā darbā šajā jomā. Paldies, priekšsēdētāji! Much, madam. Paldies, komisārs kundzei! Savazás holnap 12 óra 30 kor. Un līdz ar to esam izmājuši debats par šo jautājumu. Balsojums rītdien. Tālāk pēdējais šīs dienas darbkārtības jautājums.